Witam Państwa bardzo serdecznie. Godātās dāmas un cienījamie kungi, es vēlētos sākt trīs komiteju kopējo sēdi. Tā ir vides, lauksaimniecības un enerģijas, rūpniecības un zinātnes komitejas kopējo sanāksme. Mums eh, katram ir noteikti atbildības joma, kompetences starp komitejām ir sadalītas, un es agrī komitejas priekšsēdētāja funkcijā šodien vadīšu mūsu sanāksmi. Vēlētos tomēr atvainoties, jo Magijas kungs eh, joprojām mēģina nokļūt līdz parlamentam Lavijas kungs, viņš ir nedaudz aizkavējies un aizkavējās arī viņa lidmašīna. Tieši tāda pati situācija ir arī Buzeka kungam. Buzeka kungs man darīja zinām, ka viņš varētu ierasties mūsu sēdes laikā un pievienoties diskusijām. Un Vēlētos sveikt visus, eh, kas šajā vakarā esam sapulcējušies šajā zālē. Vēlētos sveikt kā trīs komiteju deputātus, tā arī pārējos, kuri piedalās šajā komitejā. Un šodienas darba kārtībā mums ir paredzēts tikai viens jautājums, un tā ir jaunās mežsaimniecības politikas eh, īstenošana. Un eh, sākumā ievadvārds došu Hogana kungam. Sveicināts šeit, godātais komisārkungs. Mēs ar ļoti lielu prieku jūs šodien uzklausīsim, kā vienmēr. Un eh, Kestingers kundze, referente, arī ir mūsu vidū. Katrā ziņā šis jautājums mums visiem ir ārkārtīgi tuvs. Uh, Kā jau jūs atminaties, aprīlī parlaments ar lielu balsu vairākumu pieņēma rezolūciju par jauno meža saimniecības stratēģiju un mežu nozari Eiropas Savienībā. Mēs eh, sagatavojām arī pašiniciatīvas ziņojumu par šo pašu tēmu, un Kostingers kundze ir mūsu referenti. Mēs e, ļoti augstu novērtējam, Kostingers kundze, ka esat ieradusies mūsu vidū. Un e, Envi un Nitra komiteja sniedz savus atzinums Kostingers kundzes ziņojumam, un e, savu atzinumu ir sniegus arī padome. Tā ir novērtējusi darba dokumentā Eiropas komisijas idejas, jo Eiropas komisija savās, mm, savos dokumentos vēlas īstenot ilgtspējīgu mežsaimniecību gan no vides viedokļa raugoties, gan arī no sociālās ilgtspējīgas viedokļa raugoties. Un eh, noteikti vajadzētu uzlabot arī komunikāciju Tas gan attiecās uz visām Eiropas Savienības īstenotajām politikām. Un komisija ir pieņēmusi rīcības plānu mežsaimniecībai. Un esmu pārliecināts, ka komisārs Hogana kungs šo rīcības plānu pieminēs savos vārdos. Mums ir izveidot arī mežsaimniecības stratēģijas ceļu karta. Un uh, Tam ir daudz prioritāšu, kas ir saistīti gan ar vides, gan ar ekonomikas, gan ar sociālajiem aspektiem. Godātās dāmas, cienījamie kungi! Mēs esam vienojušies par šās sanāksmes organizēšanu tieši šodien trīs komiteju vidū, jo NV komiteja ir atbildīga par vidas jautājumiem, par klimata izmaiņām. Šodien eh, klātesoši ir arī eh, Zinātnes un pētniecības komiteja. Kā jūs ziniet, meža ir ļoti būtisks biomasas avots, un tas eh, lielā mērā interesē modernos uzņēmumus un agrī komiteja. Tā tad eh, ilgspējīga attīstībā meži spēlē ļoti būtisku lomu un arī cīņā pret klimata izmaiņām mežiem ir nozīmīga loma. Es varētu runāt un runāt nebeigdams, bet eh, Kāpēc tik ilgi? Tāpēc, ka es runāju arī Lavijas kunga vārdā jo NV komitejas eh, priekšsēdētājs nav ieradies, bet tagad vēlētos dot vārdu komisāram Hoganakungam. Lūdzu, vārds jums. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Vispirms vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka šodien organizējat šo sēdi, lai runātu par Eiropas mežsaimniecības stratēģiju. Gatavojot savu prezentāciju, es cieši sadarbojos ar saviem kolēģiem Velkungu, kas ir vides eh, komisārs un Bjernkauskas kundze, DG Grow, lai kopīgi strādājot, mēs varētu aptvērt Eiropas mežsaimniecības stratēģiju, kuras galvenais nolūks ir nodrošināt ilgspējīgu mežsaimniecību visā Eiropas Savienības teritorijā. Tam, tam par pamatu ir socioekonomiski apsvērumi, un eh, mežiem ir būtiska loma spēlējama gan kā rūpniecības e, izēvielu avotam, gan arī e, daudzas citas funkcijas. Eiropas parlaments savā rezolūcijā skaidri pateica, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem meži ir tuvi, un e, meži tiek iekļaut veselā virknē politiku, vīdes un klimata izmaiņu, lauku attīstības, enerģijas un konkurences politikās. Uh, Un um, decembrī, kad uh, prezidents Junkers prezentēja savas desmit prioritātes uh, Eiropai, bet uh, enerģijas savienības izveidošana un arī ilgtspējīgi e, klimata izmaiņu apkarošanas mērķi bija trešā prioritāte. Tātad var teikt, ka uh, abi šie aspekti parādās jaunajā meža saimniecības stratēģijā. Stratēģijā tiek runāts arī par darba vietu izveidošanu, par to, cik meži kā resurs ir trausla un saudzējama vide. Un runiet arī par inovācijām. Visi šie elementi politiskajā darba kārtībā stāv ļoti augstu. Protams, subsidaritātes un proporcionalitātes principi ir jāievēro, tāpēc ir jāizveido ietvars, kā nodrošināt ilgtspējīgu meža saimniecību, sadarbojoties ar dalību valstu atbildīgajām iestādēm un izveidojot tādu politiku, kas būtu pieņemama kā Eiropas, tā arī dalību valstu līmenī. Par ekonomisko un sociālo dimensiju runājot ilgspējīgā mežsaimniecībā, tad eh, mēs runājam gan par mežu apsaimniekošanu, gan arī par meža produktu pārstrādi. Šeit ir vesela virkni sadarbības partneri, kas spēlē no, nozīmīgu lomu lauku attīstībā. Un eh, mežiem un to nozīmē zemoglekļa eh, bioloģiskā ekonomikā ir ārkārtīgi būtiska nozīme. Mēs eh, vēlamies izveidot jaunus bio ražojumus, un šeit savukārt iesaistīsies kā ķīmiskie, tā arī citi rūpnieciskās nozīmes. Bet um, meža, me, meža saimniecības pievienotā vērtība ir ārkārtīgi būtiska arī sektoru nozarēs. Piemēram, um, meža pārstrādes uh, ietekme uz dažādām politikām. Uh, E, būtiski ir pieminēt to, ka mežu areāli pēdējos 60 gados Eiropā ir pieauguši, un arī Eiropas Savienības mežu teritoriju, kā aizsargājamo teritoriju status ir pieaudzis. Eiropas Savienības e, bioloģiskās stratēģijas e, pārskatā joprojām tiek uzsvērts tas, cik svarīgi ir meži dabas aizsardzībā. Šeit noteikti ir jāpiemina Natura 2000 vietas un eh, mežiem ir jānodrošina. Tātad meža spēlē būtisku lomu kā eh, sabiedrības ekonomikā, tā eh, citos aspektos. Kā nodrošināt meža ekosistēmas saglabāšanu? Kā nodrošināt integrētu meža apsaimniekošanu, jo tieši tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu ilgtermiņa mežu uh, pārvaldību. Un eh, noteikti eh, meža ekosistēma nodrošināšanā dažādi iniciatīva izveide ir jāsaskaņo ar dalību valstīm. Esam gatavi sadarboties gan ar mežsaimniekiem, gan ar mežsargiem, gan arī citiem spēlētājiem Eiropas eh, dalību valstu līmenī. Tomēr Eiropas Savienība ir jāuzņemās atbildība arī par tiem mežiem, kas atrodas ārpus mūsu robežām, jo deforestācija, tātad mežu izciršana un mežu nepietiekama atjaunošana neļauj mums e, adekvāti dzīvot 21. gadsimta pasaulē, jo klimata izmaiņu apkarošanā ilgtspējīga meža apsaimniekošana spēlē ļoti būtisku lomu. Mežam ir daudzveidīga loma, un tāpēc e, arī meža apsaimniekošanai ir jābūt daudzšķautņainai jo bieži vien iedzīvotāji uzskata mežu par ļoti milzīgu resursu daudzās jomās. Mežam ir arī ekonomiska iespēja un e meža ekonomiskā izdzīvošana un e, mežu, tas, ko meža var piedāvāt lauku teritorijā, mēs to nedrīkstam novērtēt pārāk zemu par Eiropas eh, Savienības mežsaimniecības stratēģiju runājot. Eiropas parlamenta rezolūcijā komisija sadarbībā ar dalību valstīm ir izveidojusi daudzgadu mežsaimniecības stratēģiju. Gan komisijai, gan dalību valstīm ir skaidri atrunāti uzdevumi, kas jādara. Arī visas iesaistītās puses tiks iesaistītas šos stratēģiju īstenošanā un galvenais finansējuma avots būs tieši mežsaimniecībai paredzētā nauda apmēram 8,5 miljārdi eiro ir paredzēti lauka attīstības un dažādos citos fondos līdz 30. gadam. 2,2 miljārdi ir paredzēti mežu izveidē, apmēram 1,5 miljoni hektāru ir paredzēti uh, meža atjaunošanā un tā tālāk un tā joprojām. Pār par 5 miljonu, miljārdi ir atvēlēti e, vid, tātad meža ekosistēmu vides aspekta stiprināšanai, un vēl papildus 5 miljārdi ir domāti dažādu mežu postījumu novēršanā. Un, protams, ir arī nauda paredzēta mežsaimniecības ražojumu e, mārketingam. Uh, Šā gada beigās kopā ar iesaistītajām pusēm un ikvienu interesēto mēs veiksim tādu lielu sabiedriskās domas aptaujāšanu, ko cilvēki vēlas no meža. Nākotnē ir paredzēts finansējums šās nozares attīstīšanai. Esam izveidojuši ar Eiropas inovācijas partnerību, kā eh, labāk izmantot mežu biomasu. Šeit sadarbojamies arī ar citiem lauksaimniecības sektoriem. Šīs eh, aktivitātes noteikti stiprinās arī vietējo pašvaldību un lauku attīstības eh, mežsaimniecības programmas. Un tas attiecas arī uz Eiropas izējumateriālu idejām. Ko komisija ir paveikusi? piegādes jomā 17. Eh, gadā apvāršanas 2020 ietvaros eh, komisija vēlas izveidot visu Eiropas tīklu mežu mobilizācijai. Uh, un līdz 18. gadam komisija vēlas eh, kartēt to, kā mežs tiek izmantots un to iekļaut meža stratēģijā. Ir paredzēta arī parauga prakses apmaiņa resursu efektīvā izmantošanā. Vēl bez tam meža saimniecība eh, noteikti iegūs eh, no dažādu kopuzņēmumu izveidošanas ar biomasas ražotājiem. Komisija runājot par Natura 2000 vietām ir sagatavojusi vadlīnijas speciālu bukletu, kas ir domāts meža pārvaldītājiem un arī mežu aizsargātājiem. Tā ir apkopot parauga prakse, kā atjaunot dzīvotnes, kā izveidot labvēlīgu aizsardzības statusu mežiem. Par starptautisko aspektu runājot, Eiropas Savienība ir pionieris un sava veida flagmanis, lai veicinātu legālu mežu izciršanu. Un šobrīd mēs esam izveidojuši certifikācijas sistēmu, Indone, kuru mēs piemērojam šobrīd Ind Indonēzijai. Iniciatīva atbalda, e, atbalsta dažādas starptautiskās organizācijas un arī jaunatīstības valstis. Mēs e, meža ekosistēmas visā pasaulē vēlamies aizsargāt kopīgiem spēkiem. Septītajā vidas eh, ietverplānā mēs eh, izskatīsim iespējas un eh, ko konkrēti darīt, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža saimniecību. Cīņa pret meža izciršanu ir ārkārtīgi spēcīga, un es ceru, ka manis tikko piedāvātie um, uzdevumi, kā arī tas, ko mēs vēlamies redzēt Eiropas mežsaimniecībā, ceļš ir pareizais. Un uh, mūsu debašu beigās es vēl pateikšu pāris vārdus. Paldies! Dziękujemy za prowadzenie. Myślę, że... Paldies, komisār Hogan, par šo ievadu. Es nu, šķiet, ka mums ir labs um, materiāls iedots, lai um, risinātu diskusiju. Uh, mums ir daudz cilvēku pieteikušies uh, sarakstam, ja katram būs četri, ja viena ar pus minūte katram runātājam, tad mēs iekļausimies laikam. Laiks, uh, laiku varat vērot. Uh, runājot. Kestingeras kundze, esat referente un mūsu pirmā runātāja, neaizmirstiet, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri kungs par iespēju šodien kopīgi ar uh, Agrie NV ITRA komiteju runāt uh, par šo lietu. Tas ir ļoti svarīgi un pavada diskusijas komisijā un padomē. Arī parlaments vēlas piedalīties un uh, ietekmēt situāciju. Runājot par šo meža stratēģiju, mūs te interesē horizontālā pieeja, runājot par mežiem, ir daudz uh, likumdošanas iniciatīvas, LULUCF, ne ETS, viss, kas notiek uh, klimata un enerģētikas pakotnes ietvaros, uh, atjaunīga energoefektivitāte, tam visam uh, ir sakars ar mežu. Un, uh, mežsaimniecības politiku. Šķiet, eh, ka vienmēr Eiropā esam runājuši par to, ka meži meži strāde Eiropā notiek ļoti atšķirīgi, teiksim, Somijā, Austrijā. Uh, nu, vērojams uh, milzīgas meža platības un izaug vairāk koku nekā tiek nocersts. Un ir citas valstis, kura politika bijusi kļūdaina, kur trūksta mežu platību, ir valstis, kuras īsteno ļoti efektīvas uh, mežu atjaunošanas politikas uh, šajā ziņā, tad skaidrs ir viens, universāla risinājuma šajā politikā nav. Un ja mēs kaut ko tādu darītu, tas būtu solis um, atpakaļ. Tā tad um, mums pastāv uh, tāds iniciatīvas kā Forest Europe, tātad Eiropas meži, un mēs tur izskatām, teiksim, certificēšanu pamatojoties uz ilgtspējīguma. Kā ilgtspējīgums ir tāds pamatkritērijs, un šķiet, ka tas jāpatur arī šajā stratēģijā. Bet nevajadzētu veidot paralēlas struktūras vai pārslogot sektoru. Blakus fosilam kurnamajam vēlamies piedāvāt ko citu un būt konkurētspējīgi. Un mežiem šeit ir milzīga nozīme. Vai jūsu ģenerāla direktorāts arī turpmāk skatīs šīs lietas un runās ar interesētajām pusēm, ņems vērā viņu idejas jaunajā priekšlikumā un arī attiecībā uz īstenošanu? Un otrais jautājums. Esam daudz ko pieprasījuši jaunajā meža stratēģijā. Uh, un uh, vēlējāmies izveidot meža ekspertu komiteju sadarbībā dalību valstīm. Un mūs interesē, vai šī komiteja tiek veidota, vai tiek risinātas sarunas, kas notiek. Turklāt jūs paziņojat par publisku uzklausīšanu. Un es ierosinātu kolēģiem no ITRE un ENVI uh, varbūt organizēt publisku uzklausīšanu par meža stratēģiju šeit Eiropas parlamentā, ar interesētajām pusēm un ekspertu līdzdalību. Būtu taču interesanti uzklausīt šeit dažādu interesu grupu viedokļus. Ja mēs to varētu ņemt vērā, no nu, viņa balsis tiktu saklausītas. Paldies vēlreiz par eh, šo pasākumu šodien. Paldies, Milleras kundze. Paldies, eh, komisāra kungs, paldies priekšsādātāji. Mums prieks diskutēt kopīgi par mežiem. Mums visiem svarīgi ir apzināties, ka mums ir ģimenes laukos, kam ir nelieli uzņēmumi, lauku saimniecības, un eh, viņiem jānodrošina iespējas šīs aktivitātes īstenot arī turpmāk. Pareizi izskanēja, ka meža situācija Eiropā ir ļoti atšķirīga. Eh, daļai tādas parauga valstis ir, un eh, arī valstis, kur situācija sliktāk, tagad jāskatās no, mm, jāskatās uz šiem piemēriem un jāiedvesmojas no tiem, veidojot stratēģiju. Tad tiek pieminēta arī LULUCF faktori, um, bet uh, nevajadzētu radīt uh, ar to slogu uh, meža saimniekiem, nevajadzētu arī viņam uzlikt pienākumu iesniegt vairāk ziņojumu, tad to mēs neatbalstam. Dirks Althaus 2007. gada rakstīja, viņš ir nākotnes perspektīvu pētnieks, un Viņš teica, ja mums būtu sarīkots konkurss par ilgspējīgo nākotni, tad mežs būtu uzvarētājs. Tātad es domāju, ka mums tiešām izdosies parūpēties par ilgspējīgās meža stratēģijas izveidošanu. Nākamais runātais. Paldies priekšsēdātājiem, paldies uh, komisāru Hogan uh, par šo svarīgo uh, paziņojumu. Paldies arī um, Milers kundzi un Kestingers kundzi, kas, iev, kas ievadīja mūs šajā tik svarīgajā matērijā. Mani interesē, kas, kāda, kas kādas princips šeit, kad mēs kā likumdevēji regulējam uh, um, koku materiālu, meža izstrādes materiālu pārdošanu, tirgošanu. Mēs izskatām um, meža saimnieku situāciju. Mēs izskatām, vai viņi savas, savus mežus apsaimnieko efektīvi, bet jāatgādina, ka te runa ir par privāto īpašumu, kas ir jārespektē. Otra lieta - mēs runājam par mežiem, it kā tas būtu viens mežs līdzīgiem kokiem, bet uh, Īstenībā Zviedrijā, Somijā, Austrijā, Vācijā, tur, kur uh, uh, mežsaimniecība ļoti attīstīta, mēs runājam par koksnes kvalitāti. Un uh, no viena koka var izgatavot ļoti daudz ko. Uh, ķīmiskās vielas, koka materiālus, uh, uh, malku, apģērbu, papīru un daudz ko citu. Tātad tieši koksnes kvalitāte, pat viena, vienīgā koka ietvaros. Kā mēs to klasificēsim un vai tirgus vai meža saimnieks lems par to, kā šo koksni izmantot, kādās proporcijās. Paldies! Nākamais runātais atvainojiet, tas varbūt nedaudz um, mm, tik optimistiski nerunāšu, bet uh, Komisija nav kompetences runājot par uh, meža izstrādi un meža saimniecību, meža stratēģiju. Nav tādas kompetences. Es sapratu, ka plenārsēdē komisija tagad aicināja kaut ko darīt attiecībā uz mežiem, bet uh, balsojums plenārsēdē nav līguma pārskatīšana. Tiešām nav, mums te nav jābūt. Vienīgais, ko mēs te darām, mēs uh, veicinām komisiju darīt kaut ko, uh, ko tā nav tiesība darīt. Ja jums nepatīk patiesība, man žēl, bet tā ir patiesība. Vienīgais, kā es varu finansēt šo iniciatīvu, um, varam izmantot lauka reģionu attīstības programmas, bet tās jādefinē dalību valstu līmenī, ja dalību valsts nedefinē uh, vien, nu, konkrētas um, mežsaniecības iniciatīvas, tad e es nevaru iejaukties. Uh, Es eh, ceru, ka jūs to atcerēsieties. Jūs eh, tagad eh, darat kaut ko, kur jums nav tiesību un nav kompetences. Vai komisija tagad pieprasīs iestādīt noteiktu skaitu koku katru mēnesi un padomāt par to, ka šie koki augs, patērēs oglekļu dioksīdu, bet tad uh,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 esam pieraduši pie jūsu viedokļiem, kas varbūt nevienmēr ir optimistiski, atgādina augstu dušu, bet dažreiz tā ir, starp citu, tāda atsvaidzinoša un modra. Tā kā tas nekas. Nākamais runātais, paldies. Man prieks būt šeit, kopīgajā sanāksmē, triju komiteju sanāksmē, laika nav daudz, tā kā runāšu par vienu lietu sakarā ar šo meža stratēģiju. Uh, izmantojot mežus, lai pārtvērt noglabātu CO2. Te ir zinām pretruna starp globālo politiku un es politiku. Mums ir Parīzes vienošanās un Marakešas vienošanās, un šķiet, ka tur tiek apstiprināts nodoms uh, par virzienu, kurā mums jāiet, ka mums ir jāizmanto meži, lai limitētu CO2 izmešus. Uh, Bet, ja mēs runājam par ES klimata politiku, te mūsu politika gan ir stingrāka nekā globālā pieeja. Un šī ES politika ir arī atšķirīga. Varbūt noteikumi, ko mēs attīstām, varbūt ir ļaus lietas samierināt, Brāna kungs. Paldies! Jā, iespējams, komisāra redz, ka te viedokļi ir diezgan dažādi. Nu, īstenībā te veidojas divas nometnes kas ārkārtīgi atšķirīgas, nu, bet, nu, tiešām dažs kolēģis var atbalstīt tikai tā, ka viņi iekļāvušies paredzētajā laikā, bet ne, nekā citādi. Mēs runājam par klimata pārmaiņām, klimata pārmaiņu apkarošanas stratēģiju, un te mežiem ir milzīga nozīme, tad jāpaskatās par to, kas notiek realitātē un kas mums ir svarīgāks. Trīs, uh, kom, trim komitejām jāapzinās, ka klimata pārmaiņu apkarošana ir svarīgāka par mežiem kā tādiem. Kaut arī mežiem šeit ir, kā es teicu, milzīga nozīme. Bet klimata pārmaiņu apkarošana ir uh, tas uh, smags vārds šeit, par ko jārunā. Ka, lai komisija izskata visu iespējamo, lai turpinātu veiksmīgi apkarot uh, klimata pārmaiņas. Uh, tad mēs, protams, visi atbalstām koku stādīšanu. Bet es šodien izlasīju, ka Lielbritānijā Lielbritānijas, Lielbritānijā stādot kokus veidojas vairāk oglekļa nekā tā oglekļa daudzums, kas veidojas dedzinot uh, koksnē trīs ES valstīs. Tā kā tas tomēr arī jāņem vērā. Paldies un nākamā runātāja. Pateicos, mums tiešām nav paredzētas kompetences, daudzas kompetences uh, meža saimniecības politikas veidošanai. Bet uh, mums ir tomēr iespēja kaut ko ietekmēt un, teiksim, labot deficītus šajā politikā. Ja mēs to redzam, un komisija te daudz ko ir pamanījusi un labas lietas ierosina īpaši lauku reģioniem. Lauku reģionos cilvēki pārtiek no mežiem, mm, to neizmanto kā uh, rekreācijas resursu, bet uh, gan pārtiek no mežiem. Mēs nevaram visu uh, finansēt no uh, lauku reģionu attīstības programmam. Um, līdz ar to jāmeklē citi ceļi. Uh, līdzekļi ir ierobežoti. Bet komisāra kungs dalībvalstis pašas lēmj par to, cik līdzekļu tiek piešķirti lauku reģionu attīstībai. Mums jāatrisina šī problēma. Un kamēr tas netiks izdarīts, mums nebūs īstās meža stratēģijas. Ja to slikti finansē, tad mēs nevaram tikt tālāk. Mums jāpaskatās, uh, ko varam darīt uh, lauksaimnieku labad, lai um, tomēr uh, mazinātu šos deficītus. Bet te vēl es saskatu ļoti daudz darāmā. Nākamā runātāja. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs. Jā, tik tiešām. Um, Parīzē, Marakešā. Cilvēki daudz runāja par mežu lomu arī klimata politikā. Un, uh, mums ir priekšlikums, lai limitētu emisijas arī ne uh, rūpnieciskajos sektoros meži šeit spēlē milzīgu lomu, bet pagaidām tas ir simboliski. Absorpcijas līmeņi, uh, ko varētu sasniegt, uh, skatot uh, nacionālās samazinājuma programmas, teiksim, vai meža apsaimniekošanas veidi, pagaidām nav apmierinoši. Īpaši valstīm, kur ir daudz mežu, viena no tādām valstīm ir Polija. Ja mēs papētīsim kāda loma ir mežiem, kokiem, enerģētikas miksā, mums būtu jāmana indikātori mūsu valstī. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu palielināt šos līmeņus tagad pēc Parīzes vienošanās? Un Parīzes komisars Kaņieti teica, ka tas bija maksimums, kam varējām piekrist. Paldies, Petirs kundze. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāra kungs. Paldies, uh, ka izrādījāt interesi par šo tēmu, atnācāt, risiniet šo diskusiju ar mums, jau trešo reizi šķiet šajā komitejā, tā ka tas ir ļoti svarīgs temats. Mēs visi apzināmies ES uh, potenciālu mežsaimniecībā, īpaši dažās valstīs Dažas no tām ļoti atbildīgi izmanto resursus. Mums ir enerģētikas pakotne, mums ir aprites ekonomikas eh, pakotne, eh, kas tiek gatavota. Mums ir eh, meža samiecības stratēģijas pakotne, kas arī top. Neskatoties uz to, cik um, klāja meži 16 vai 60 procentus, uh, visām valstīm šķiet eh, vienāds viedoklis par to, ka jābūt ilgtspējīgai meža saimniecības politikai. Citādi mm, pat valstīm ar potenciālu šajā ziņā nav pietiekam daudz stimulu. Horvātijai ir ļoti interesanti veidi, kā meži tiek apsaimniekot. Līdzīgi citām Donavas valstīm mums ir ļoti daudz izēvielu, eh, daži koki ir vairāk par 200-300 gadiem veci Un, um, ja tagad mēs paredzam kādus pilnīgi vienādus pasākumus visām dalību valstīm, nu, tad mēs nevaram garantēt mežu apsaimniekošanas ilgtspējīgumu. Teiksim, katru nocirsto koku, katru nocirstā koka vietā Horvātija iestāda jaunu koku, un šādi mēs atjaunojam mežu resursus. Kā jūs skatīsiet šo jautājumu? Paldies! Eh, Hausla kungs. Paldies, priekšsēdātāji. Paldies, ka varam arī izsnāt šo diskusiju. Ļoti labi, ka mums top um, Eiropas mēroga meža stratēģija. Daži aspekti gan netiek labi izdiskutēti. Un, teiksim, mežs kā faktors. Mežs jau arī cieši no klimata pārmaiņām. Tad jāskatās, kā pielāgot mežus šim klimatam, īpaši ar ilgspējīguma kritēriju. Dienvidos mums tur ir problēma. Uh, Bet, protams, universālais uh, risinājums uh, te nav iespējams, situācija pārāk atšķirīga. Tā tad jāattīsta individuālie risinājumi. Meži spēlē uh, lomu ne tikai ilgspējīgajā koksnes ieguvē, bet uh, tur arī saikne ar biodaudzveidības stratēģiju. Arī tur meži dod savu pienesumu un nevaram koncentrēties tikai uz koksnes izmantošanu. Mm, arī šī te izmantošana, mm, protams, jāskatās, kā mēs to izmantojam. Ja mēs uh, ogļu, uh, ogļu rūpnīcās uh, pārstrādājam kokus un saražojam šādu siltumu vai enerģiju, nu, tas tiešām nav ilgspējīgi. Tā jāskatās uz tām kaskādēm, kas te jau tika pieminētas, un arī šie ilgspējīguma certifikāti, šī diskusija arī jāturpina. Un pēdējais, pēdējais priekšsēdētāji, ko dara valstis ārpus Eiropas? Niksim, tur uh, priežkoksne un uh, koku iznīcināšana neilgspējīgā veidā. Tieši šķiet, ka, ka par priežu koksni Eiropas parlamentā top ziņojums, nu, ka šie jautājumi arī jāaplūko. Nākamais runātais, paldies. Man prieks par meža stratēģiju, man prieks par Hogana kunga ievadu. Tas ir ekonomisks jautājums, tas, tas skar arī teritoriālo kompetenci. Jā, um, te nav paredzēta mm, komisijas kompetence attiecībā uz mežiem. Uh, Mm, tā kā jau daudziem lauksaimniecības produktiem jau dalību valstis uh, uh, nacionāli par to lemj, bet interesanti, ka Eiropas uh, komisija mm, skata šo jautājumu, jo runa ir par resursu atjaunošanu un Eiropas Savienība šeit var palīdzēt. Ne tikai Eiropas Savienībā, mm, bet arī sadarbojoties citām valstīm ar Āfriku, piemēram. Te mūs interesē ilgtspējīgā attīstība. Te vajadzētu veicināt uh, koku stādīšanu. Citādi es nevaru iedomāties ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Un otra lieta, par ko runāja komisārs Hogans, ir izpētna attīstība. Hmm. Koksne ir dzīves uh, Uh, materiāls, ko var transformēt daudzos citos materiālos un uh, izmantot ārkārtīgi plaši, ir ļoti plašs spektrs uh, paredzams. Un tad šķiet, ka šeit Eiropai vajadzētu gan teikt savu vārdu. Ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Man būtu divi jautājumi komisāra kungam, un šie jautājumi ir saistīti ar Uh, koku izciršanu attīstības valstīs. Uh, otrais jautājums būs saistīts ar Eiropas mežsaimniecības stratēģiju. Jūs teicāt, ka ir zināms uh, palmu audzēšana tiek plaši praktizēta, bet te pašā laikā tiek izcirti citi koki Malaizijā, Indonēzijā, lai audzētu palmu eļļu. Tad, Ļoti lielas platības tiek izcirstas un pārvestas par monokultūras platībām. Vai e, jūs plānojat e, kaut kā pret to rīkoties? E, ko var darīt, lai izpildītu, piemēram, Parīzes nolīguma mērķus un ilgspējīgas attīstības mērķus? Mums ir starptiskā mežsēmniecības forma izvirzītie mērķi, kas arī būtu jāizpilda. Nesen Eh, tika sagatavotas rezolūcijas eh, par gaļas patēriņu un par līdzekļiem, kas ir atvēlēti, eh, lai veicinātu ilgspējīgi ražotās gaļas patēriņu. Bet mēs zinām, ka tiek izmantota, piemēram, soja, kas tiek saražota Brazīlijā. Un platības, kas tiek izmantotas sojas audzēšanai, ir izcirstas platības kas palielina siltumnīca efektu gāzu emisijas par 20 līdz 30 procentiem, tad diez vai būs iespējams ar pašreizēju politiku sasniegt Parīzes nolīguma mērķus. Ko jūs plānojat darīt, lai izpildītu ilgspējīgas stratēģijas uh, mērķus? Nākamais runātājs, paldies, priekšstādē paldies komisāra kungs. Jūs prezentējāt mežsaimniecības uh, stratēģiju un runājat par daudziem elementiem, kas jau ir attīstīti. Uh, Es tagad nerunāšu tik daudz par kompetenci. Uh, protams, komisijai jārīkojas savā lauciņā, neiejaucoties dalību valstu kompetencēs. Bet jāsaprot, ka mežsaimniecības resursi ir ļoti atšķirīgi, un mums vajadzētu drīzāk runāt par stratēģijām. Mēs nevaram visu aptvert ar vienu mežsaimniecības stratēģiju. Protams, klimata pārmaiņas un pārtikas jautājumi ir svarīgi, bet jāsaprot, ka meži ir daudz plašāks lauks. Un jaukojas arī ārpus Eiropas teritorijas. Ir daudz izaicinājumu, uh, kuri jārisina, piemēram, uh, jāatjaunina zemes izmantošana uh, un jāstāda jauni koki. Tie būs arī nākotnes izaicinājumi. Bet man ir tāds konkrēts jautājums. Kā jūs, komisāra kungs, vēlēt, vēlaties uh, Uh, uzlabot daudzgadu plānu, ar ko īstenot mežsaimniecības stratēģiju vai stratēģijas, ņemot vērā uh, Ziemeļa Eiropas un Dienvida Eiropas specifiku, un kā jūs iesaistīsiet vietējos mehānismus uh, un vietējo resursu izmantošanu, klimata resursu un klimata pārmaiņu aspektā es gribētu zināt, ko mežsaimniecība varētu konkrēti šeit mums piedāvāt, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu pārmaiņām. Nākamā runātāja. Paldies priekšsādātāji, komisāra kungs. Mēs piekrītam tam, ka lauksaimniecībai un mežsaimniecībai jābūt ilgspējīgām. Pret to e, nevar strīdēties. Jāsaglabā arī bioloģiskā daudzveidība e, mežos, jāsaglabā Uh, ūdens resursi, tam visam mēs piekrītam. Un tas nozīmē, ka mums ir jā, atkal jāapmežo uh, lauksaimniecībai izmantotās platības. Galīcija, mana, ma, mans reģions, uh, Portugālē ir reģions, kur tiek stādīti eikalipti. Un mēs darām daudz, lai mazinātu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Vai mēs varam cerēt arī uz komisijas atbalstu? Paldies, komisāra kungs! Es vēlos atgriezties pie koksnes biomasas jautājumam. Mēs zinām, ka pēdējos gados ir attīstījušies daudzi nelieli projekti lauku teritorijās biomasas izmantošanai uh, apkures nolūkiem. Un es pats savulaik uh, būdams mērs, strādāju pie šāda projekta, kas ļāva apkurināt veselu ciemu ar mežā iegūto biomasu. Bet es gribētu brīdināt, mums vajadzētu uh, rīkoties piesardzīgi, nevajadzētu ieviest kaut kādas certifikācijas sistēmas, jo tas nozīmēs tikai, ka certifikācijas uzņēmumi uh, nopelnīs naudu ar certifikācijas procesiem, un tas nenesīs konkrētu labumu. Vajadzētu palūkoties, kā biomasa tiek tirgota Eiropā. Bieži vien biomasas projekti ir mazapjoma projekti, un tāpēc certifikācija šeit neatmaksāsies. Mēs ceram, ka komisija to ņems vērā un neatbalstīs certifikācijas procesus. Deva Haikundzes kundze, paldies priekšstādātāji, paldies komisāra kungs. Es nevēlos uh, pievērsties tiem elementiem, kas jau tika izrunāti. Protams, mēži ir jāaizsargā, jāaizsargā bioloģiskā daudzveidība, jāsaprot arī, ka mēži ir daudz funkcionāli un ka mežsaimniecība ir sektors, kas ļauj mums izveidot daudz darba vietu. Uh, tā ir ļoti svarīga lauku attīstības kontekstā bet es vēlos pievērst jūsu uzmanību trīs punktiem tie tika pieminēti, bet man tie ir īpaši svarīgi. Proti, pirmkārt, um, mežsaimniecības stratēģijai jābūt integrētai un jābūt pielāgotai mežu daudzveidībai. Pat ja mēs vēlamies izveidot kopīgu stratēģiju, jāsaprot, ka Eiropas Savienības meži ir ļoti dažādi. Un tas nozīmē, ka tas reāli jāatspoguļo stratēģijā. Uh, Eh, tāpat kā no dalībvalstīm jāpieprasa konkrēti rezultāti, nevis kaut kādi vispārīgi, tad vienādot rezultāti. Nākamais aspekts ir klimata pārmaiņas. Eh, un eh, ņemot vērā mežu dzīvo dabu, tad tā ir jāņem vērā strādājot pie turpmākās mežsaimniecības stratēģijas. Uh, jāpievēršas arī uh, koksnes stāvokļa pasliktināšanai. Un vēl es gribētu teikt, komisāra kungs, kā es vēlētos, lai komisija, strādājot pie vidas likumdošanas, uh, cieši iesaistītu arī dalību valstis un parūpētos par to, lai mežu resursi tiktu pasargāti. Tas varbūt nav jautājums, kas ir Eiropas Savienības kompetencē, Uh, bet klimata pārmaiņas un bioloģiskā daudzveidība gan ir Eiropas Savienības kompetencē. Paldies priekšsādātāji, paldies komisāra kungs. Uh, par pienu mēs nevarējām vienoties, bet varbūt par mežu mums izdosies vienoties. Man ir divi jautājumi, kas ir temēti uz jauno mežsensības stratēģiju. Tajā tiek pieprasīts, uh, ka jāveicina koksne kā celtniecības un iepakojuma materiāls. Bet mēs uzskatām, ka jāsagatavo Eiropas Savienības mēroga normas, kas atbalstītu uh, koku materiālus celtniecībā. Es gribētu zināt, vai jūs varat konstatēt, ka dalību valstīs ir jau jaunās iniciatīvas koksnes izmantošanai celtniecībā? vai kaut kas jau notiek, vai jau ir jauni projekti un vai uzlabojas tirgu situācija kokmateriālu jomā. Nākamais jautājums par komisijas iniciatīvu gaisīgajiem savienojumiem. Kā jūsuprāt, jārīkojas, un vai tas nozīmē, ka betons un tērauds uh, šajā kontekstā ir izdevīgāki materiāli un labāk klasificēti materiāli nekā koksne. Kā jūs to vērtējat? Oibuškundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Komisāra kungs, noslēgumā jūs runājāt par Indonēzijas rīcības plānu. Un man būtu šāds jautājums. Indonēzijā uh, notiek uh, Uh, koku izciršana, koki tiek arī izdedzināti. Uh, un tas, manuprāt, neatbilst mūsu mērķiem. Kā jūs varat uh, varbūt pārveidot šo rīcības plānu tā, lai veicinātu gan klimata mērķu sasniegšanu, gan arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu? Jūs plānojat arī kampaņu par 15 miljoniem eiro, lai veicinātu gaļas patēriņu, bet mēs zinām, ka uh, gaļas ražošanai ir vajadzīga soja, un soju ražo uh, izstērtot kokus. Vai tas nenozīmē, ka mums vajadzētu um, mūsu mežtainicības stratēģiju piemērot arī teritorijām ārpus Eiropas? Vikunēns kundze, lūdzu. jums. Paldies priekšsādātāji. Liels paldies arī komisāra kungam par dalību mūsu sanāksmē. Mēs daudzkārt esam dzirdējuši, ka mežsēmniecības politika ir dalību valstu kompetencē, bet mēs zinām, ka daudzi lēmumi tiek pieņemti Eiropas Savienības līmenī un tie ietekmē dalību valstu mežsēmniecības politiku. Šie lēmumi nevienmēr atbilst mežsēmniecības stratēģijai Stratēģija, manuprāt, ir ļoti labi izstrādāta un ļoti līdzsvarota. Paldies par to komisijai un arī mūsu referentei. Bet pašlaik ir trīs svarīgas iniciatīvas. Uh, LUCF, uh, atjaunojamo enerģijas avotu uh, direktīva un klimata stratēģiju, bet es pievērsīšos tagad LULCF jautājumam. Es, būdama no Somijas, varu teikt, jo pie mums 75% teritorijas ir pārklāti ar mežiem. Tāpēc mūsu pilsoņiem ir ļoti svarīgi mazināt emisijas un saglabāt mežus. Meži ir būtiski mūsu ekonomikai un sa sabiedrības attīstībai. Mēs esam stipri apņēmušies saglabāt un labi apsaimniekot mežus LULUCF kontekstā. Jaunajā priekšlikumā ir skaidrs, ka uh, mežsaimniecības loma klimata pārmaiņu mazināšanā vēl nav uh, noskaidrota. Vajadzētu uzsvērt, ka ne tikai meži jāsaglabā, bet uh, meži ir svarīgi, lai piedāvātu koksnes produktus un citus produktus. Jāizmanto meži jaunajos un inovatīvajos veidos. Arī tā mēs varam mazināt klimata pārmaiņas. Es gribētu norādīt, LULUCF pašreizajā priekšlikumā ir vēl zināmi riski ilgtspējīgai mežsaimniecībai, un mēs ceram, ka mums izdosies parlamentam un komisijai kopā rast uh, līdzsvarotu risinājumu. Paldies, Flanagan kungs. Paldies, liels paldies. Es gribētu zināt, komisārs eh, runāja par to risku, kas ir saistīts ar izolāciju. Um, piemēram, īrijā, eh, ziemeļos un eh, rietumos daudz, daudzām ģimenēm ir grūtāk un grūtāk izdzīvot. Uh, Uh, un mēs piekrītam, ka nepieciešams stādīt kokus un atjaunot mežus, uh, bet mēs esam nobažījušies, ka cilvēki līdz ar to var nonākt izolācijā un negribēs dzīvot lauku reģionos. Bet runāt par LULCF un to, kādā veidā mežsaimniecības stratēģija ar to būs sasaistīta. Jāsaka, ir kāds aspekts, kas netika pieminēts. Uh, piemēram, tas, kā tiek uzskatīta uzskatīts koksnes blīvums un koksnes apjomi. Īrijā, piemēram, mēs nekad šo problēmu vēl neesam atrisinājuši, jo bieži vien uh, koksnes apjomi tiek tikai aplēsti un tiek izdarīti apgalvojumi, kas nav patiesi, uh, tas iedragā uzticību uh, nozarei. Es gribētu zināt, vai citās valstīs šī, šī problēma tiek risināta? Vai ir kaut kāda konkrēta stratēģija tam, lai cilvēki varētu uzticēties, ka viņi tik tiešām nopērk to, uh, kas ir rakstīts uz iepakojumā? Un tad runājot par kompetences jautājumiem. Es nevēlējos par to runāt, bet, piemēram, kad mēs runājam par CETA, Tad mums nebija laika par to runāt, un, bet pagājušajā nedēļā mums toties bija laiks runāt par šokolādes pienu. Es nezinu, kā mēs sadalām mūsu prioritātes. Kumpula Natri kundze, paldies! Jā, tik tiešām ļoti labi, ka trīs komiteji šodien piedalās vienā sēdē, un paldies komisāram Hoganam par klātbūtni. Ļoti svarīgi uh, noskaidrot, uh, ka mēs visi esam atbildīgi par mežsaimniecības stratēģiju, mēs uzsvēram mežsaimniecības nozīmi un to, ka ilgtspējīga, pienācīga mežu pārvaldība var nest konkrētu labumu. Ja mums neizdosies padarīt mežu pārvaldību par ilgtspējīgu, tad mēs nevarēsim apkarot klimata pārmaiņas. No ITRE komitejas puses es uzskatu, ka mums ir svarīgi nodrošināt kopsakarības ar patsvešiem politikam, Eh, jāņem vērā gan LULUCF, gan ekonomiskais pārskats, gan arī enerģētikas pakotne. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies saskaņot visas šīs politikas atbalstu Kestingeras kundzes vēlmi arī nākotnē visas trīs komitejas iesaistīt diskusijās par mežsaimniecību. Jā, enerģētikas uh, pakotne ir saistīta ar ilgspējības aspektiem. Un Ja mēs audzējam mežus desmitgadēm, tad ir svarīgi izmantot visu koku, jo koks nevar izmantot celtniecībā, zāļu ražošanai, papīra ražošanai. Un viss atliekas, var teikt, izmantotas enerģijas iegūšanai. Mēs runājam par atjaunojumiem enerģijas avotiem. Ļoti lielu lomu šeit spēlē tieši koksnes atkritumi. Bet e, jāsaka, e, arī e, vai mēs nevarētu saņemt konkrētāku informāciju par mūsu pašu mežiem. Mēs zinām, ka statistika bieži vien klibo. Mums ir jau daudz padarīts EFSI kontekstā un programmā apvārsnes 2020, bet varbūt tiešām mums vajadzētu sākt strādāt pie jaunās stratēģijas pēc fosilo kurināmo uh, degvielu e- Eiropā. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies komisāram. Es redzu šeit. Es vēlētos uzdot vairākas jautājumus, un tie galvenokārt ir saistīti ar mežsaimniecības politiku un ar visu zinātnu un pētniecību. Mēs ļoti daudz laika atvēlam dažādiem eipas, jūlpas un visādiem citādiem projektu. Um, diskusijām, un tomēr mums ir nepieciešams objektīvi un nopietni pievērsties izpētēji, kāda ir mežsaimniecības un meža ilgspējīgas kritēriju izveide, kā arī kā tos ilgspējīgi izmantot, objektīvi novērtēt. Vai mēs pietiekami novērtējam to, cik liela ir meža loma kā eh, CO2 saistošam? Tātad es vēlētos eh, pamudināt eh, visas Eiropas Savienības dalību valstis eh, atbalstīt objektīvu pētniecību mežos. Runājot par mērķiem un par dažādiem certifikātiem, tad arī certifikāti ir jāizsniedz neatkarīgiem auditiem, kuri strādā pilnīgi objektīvi. Vēl vēlētos pa, pajautāt par šo ar teritoriju saistīto skatījumu, un Somijā mēs to nevienmēr saprotam. Kā jau Virkunen, man kolēģi, kolēģi teica, Somijā ir 75% mežu. Un tagad Somijā tiek sāk runāts par to, ka mums vajadzētu apmažot, apmežot vēl, jo to paģēra komisija. Tātad, vai tad vispār Somiju vajadzētu padarīt par mežu? un visus eh, parking vietas un ceļus un eh, māju pagalmus mums vajadzētu apstādīt ar mežu tikai tāpēc, lai atbilst Eiropas Savienības mežsainiecības politikas eh, mērķiem, kas uz mums neatiecas. Eh, paldies! Paldies, priekšstādātāji kungs! Paldies komisāru kungam! Ļoti svarīgs ir šis jautājums, un arī debats par to ir vienlīdz svarīgs. Raugoties uz uh, Amerikas Savienoto Valstu pēc vēlēšanu periodu. E, šobrīd Trumps ir pateicis, ka viņš atsauks mm, savu atbalstu Parīzes līgumam. Tagad par e, meža izciršanu. Piemēram, Rumānijā vēl joprojām ir um, problēmas ar likumdošanu, kaut arī finansējums ir apmežošanai. E, komisija vēlas sagrabāt līdz 2018. gadam tādu pašu ganību teritoriju apjomu. Ja jau apmežošana ir domāta tādām ganībām, kuras vairs nevar izmantot par ganībām, tomēr Rumānija to nevar darīt, jo komisija to ir aizliegusi. Uh, Tā tad varbūt, ka dalību valsts, kuras labāk zina, kas tajās notiek, varētu pašas ņē, nolēmt. Pretējā gadījumā e, ir finansējums, ko nevar izmantot apmežošanai. Nākamā runātāja. Nu, paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs, paldies, ka esat klāt. Runājot par e, mežu izcēršanu un e, dažādām komisijas funkcijām, Mm, šajā cīņā. Es uh, varu tikai atbalstīt uh, šo meža stratēģiju un uh, pasākumus, kas tiek ierosināti. Neskatoties uz to, atļaušos atzīmēt, ka teksts īpaši pirmajā daļā, mm, citējot šo stratēģiju, var atsaukties uz koku materiālu ķēdēm un Eiropas Savienības rūpniecisko pārstrādes nozari. Nevajadzētu uh, aizmirst, ka rūpniecība nav komisijas ekskluzīvā kompetence, nav dalītā kompetence, bet to skata kā uh, sestā līguma panta izpratnē. Vēlos par to atgādināt, uh, jo te meža stratēģija ļoti, tiek ļoti piesaistīta uh, rūpniecības uh, politikai un uh, koksnes apstrādes uh, nozarei. Un tad uh, Turpmāk tiek uh, runāts par konkurētspēju. Kā mūsu meža apstrādes sektors var sacensties citām valstīm, ja mēs strādāsim godprātīgāk un mūsu uh, latiņa tiks likta augstāk, mums būs tādi zaļāki kriteriji. Mm, kā varam to visu nodrošināt? Un treškārt, protams, e, mums jāsaglabā meža resursi, mm, bet tas ir atkarīgs arī no citām valstīm un no starptautiskajiem pienākumiem. Oui, merci, prezident. Nākamais runātais, paldies priekšstādātāji. Jūs zināt, ja varbūt galu gala Francijā vēl 38% platības klāj meži. Mēs varam runāt par 80 tūkstošiem hektāru. Un galu galā 100 eh, tūkstoši uzņēmumu Francijā, kas nodarbina eh, daudzus tūkstošus darbiņēmēju darbojas šajā nozarē, tā kā Francijai tas ir ļoti svarīgi. Francija ir eh, daudz dažādi reģioni, mm, mm, joslas ar dažādiem mm, mežu tipiem, formācijām, līdz ar to mūs ļoti interesē meža stratēģija, bet tā noteikti jāskata. Uh, Uh, nacionālajā līmenī, ņemot vērā uh, šīs uh, mežsēmniecības politikas īpatnības. Te var runāt par ekosistēmu, par augsni, par ilgtspējīgumu, par inovācijām. Tas viss nākotnē būs ļoti svarīgi, bet nevajadzētu aizmirst par valsts suverenitāti, īpaši šajā tik strateģiski nozīmīgajā sektorā. Prezidenta Maginas. Maginas skundze nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es atvainojos, eh, es eh, neierados ar nokavēšanos, jo biju biroja sēdē. Mans jautājums visticamākais eh, būs galvenokārt veltīts ne tik daudz mežsaimniecībai, kurā neesmu eksperta, bet gan sociāliem jautājumiem. Pagājušajā nedēļā jūs tikāties ar jaunajiem lauksaimniekiem. Un tas ir viens no konfliktiem, kas zemes aizaug. Kā jūs eh, domājat to risināt? Ne tikai dalību valstu līmenī situācija ir līdzīga arī citās dalību valstīs, kā um, zemes apstrāde ir kļuvusi par sava veida misiju, bet uh, ir ļoti liela spriedze starp tiem, kuri vēlas zemi apstrādāt un tiem, kuri vēlas zemi apmežot. Vai Varbūt eh, mežsaimniecība šobrīd eh, sāk darboties jau pret lauksaimniecības interesēm, un kā šīs abas intereses apvienot? Paldies, saka priekšsētājs, un tagad eh, doda vārdu komisāra kungam. Lūdzu. Well, Chairman, it's impossible priekšsēdētāji kungs, es jau nevarēšu atbildēt piecās minūtēs uz visiem jautājumiem. Es um, uzreiz pasaku, ka es atbildēšu rakstiski vai no uz konkrētiem jautājumiem, kuri liela daļa bija tehniskas dabas, bet, um, protams, šā vakara sēde ļoti skaidri parāda, ka neskatoties uz dažādajām kompetencēm, kuras Aņūkungs eh, tieši pieminēja, Protams, eh, mežsaimniecība jau skar ļoti daudz politikas jomas un otrādi. To pieminēja vairums runātāji. Vai mēs runājam par darba vietām, vai mēs runājam par ūdens kvalitāti, klimata izmaiņām, energopolitiku, tas viss saistīts ar mežsaimniecību. Un godājumiem komiteju um, deputātiem vēlētos pateikt, ka eh, komisārs Kaņieta šobrīd veica grandiozu darbu, veidojot uh, Eiropas enerģijas savienību, un tuvākajās nedēļās mēs noteikti par to daudz dzirdēsim. Dafakungs pieminēja par biomasu, par eh, dažādiem energomikšļiem, un par to noteikti mēs daudz runāsim, bet vēl laiks diskutēt būs arī par to. Tātad kā lauksaimniecība, kā eh, mežsaimniecība iekļausies šajos energosavienības failos. Vēlētos pateikties Kestingers kundzei un vēlētos pateikties par sadarbības ar visām trim eh, komitejām. Uh, Ir ļoti daudz sadarbības saskarsmes punktu, bet, kā jau šeit izskanēja, atšķirības starp dažādiem Eiropas Savienības reģioniem ir. Šis te LUCF, Somijas delegācija jau teica, ka tas, ir, tas sagādā problēmas. Ir, eh, tas eh, sagādā problēmas arī citās valstīs, varbūt drusku savādākā skatījumā un tomēr. Tātad, vai kā mēs aprēķinātu e, dažādos e, apmežošanas e, teritoriju apjomus, tātad, jā, tie jautājumi vēl nav atrisināti, komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, bet kā to īstenot, es vēlētos griezties arī pie citiem likuma pieņēmējiem, bet viegli jau tas nebūs jo, piemēram, ja 73% kā Somijas gadījumā ir klāti ar mežu, tad, protams, apmežot kaut ko vēl vairāk ir pietiekami grūti. Un tomēr, kaut arī e, komisijai nav līgumā dotas e, iespējas un mandāta sakārtot meža saimniecību, mēs tomēr meža saimniecībam novir, no nu, meža saimniecībai novirzam e, samērā lielu naudu. Un tāpēc tas ir paredzēts lauka attīstības programmās, un man ir interesanti redzēt, kā šī nauda tiek izmantota. Uh, Ja jūs apgalvojat, ka likumā tas nav paredzēts, tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram sagatavot politiku vai vismaz izpildāmus mērķus un tad raudzīties, kā tie tiek iz, īstenoti. Tātad, kā jau teicu, horizontāli meža saimniecība ar daudzām citām jomām cieši saskarās. Par šo e, meža saimniecības komitejas izveidi, tad meža saimniecības ģenerāldirektorāts arī atbalsta komitejas darbu. Uh, Un e, tā bija Slovākijas prezidentūra, kur arī ir ieinteresēta meža jautājumā. Tātad, ja būs šī pastāvīgā komiteja, tad redzēsim, kāda ir nākotnes plāna. Tomēr vēlētos pateikt, ka 18. gadā ir paredzēta visu šo, var teikt, Eiropas mežsēmniecības politikas pārskatīšana, vidustermiņa pārskats. Un tad mēs izvērtēsim, kā šī instrumenta strādā un vai strādā. Uh, Patreizējie grāmatvedības un atskaidības kritēriji LUCF iespējams, ka tie būs jāvienkāršo, jo LUCF galvenokārt uzmanību vērti, vērš uz teritorijām. Un tieši teritorija tiek ņemta vērā kā aprēķina pamats, bet komisija ir ņēmusi vērā 14. gada padomas ieteikumus, par um, slodzes un pienākumu sadalījumu, bet, protams, to mēs varam vēl pārskatīt atkarībā no tā, par kādu teritoriju Eiropā iet runa. Bija vēl vairāk jautājumi. Lenegan kungs to pieminēja. Es saprotu, ka jūs nākat no um, īrijas un uh, ir. Uh, pastāv tātad šī te lauku izolā, izolēšanas eh, problēma, bet eh, Eiropas Savienībā ir pieejami līdzekļi, kā to atkārtot, jo ir gan privātie, gan publiskie apmežošanas procesi, un tas ir jāplāno. Un tas noteikti ir jāņem vērā to, cik tuvu tas atrodas, eh, teiksim, mītnēm, bet tas jau ir dalību valstu kompetencē, kā viņas sakārto šo likumdošanu. Septītais zinātnes un pētniecības rīcības plāns. Komisija uzsver tādā globālā aspektā mežsaimniecības ietekmu uz vidi. Un, eh, protams, jūs pieminējāt palmu eļu. Jā, tas ir jautājums saistīts ar ilgtspējību palmeļa un e, kā tas e, Indonēzijā darbojas. Meži tiek izsirst milzīgā ātrumā un ne tikai Indonēzijā. Tāpēc e, Eiropas Savienība ļoti aktīvi strādā un visos mūsu brīvās tirdzniecības nolīgumos mēs vēlam izveidot ilgspējīgas kritēriju iestrādi. Un ļoti labs piemērs kad pirmo reizi Eiropas Savienības finansējums ir palīdzējis Indonēzijai, ir tā, ir eh, projekts, kas eh, pirmo Indonēzijā cirsto koku krāvu, baļķu krāvu certificēja kā ilgtspējīgu. Un Eiropas Savienība, slēdzot jau kādu tirzniecības nolīgumu ar Indonēziju, tieši raudzīsies, lai būtu uh, E, šī tēma ilgtspējības e, birka. Un iedomājieties, ka ja mēs viņiem pieprasīsim visur šo te vides certifikāciju, mežu certifikāciju, tad tas daudz ko varētu sakārtot. Tas tikai kā viens piemērs, bet e, jā, protams, mēs mēģinam to risināt pasaules līmenī. jaunais bioenerģijas bio ilgtspējīgs eh, plāns, kā labāk izmantot biomasu. Un eh, es nedomāju, ka tam ir tāda eh, sabiedrības nu, negatīvisma aspekts. Bet um, tas tiešām ir tāds um, sadarbības jautājums ar dažādiem ģenerāldirektorātiem komisijā un, protams, šo stratēģiju mēs ņemsim vērā arī izvērtējot iespējamos bioenerģijas ražošanas riskus, kā arī e, to, kā e, konkurence darbojas iekšējā tirgu. Un e, šajā failā vēl ir daudz darāmā, bet, kā jau teicu, tuvākajās nedēļās mēs par to vēl dzirdēsim. Par kaskādēm. Tā tad arī tirgus spēlētāji var ietekmēt biomasas eh, izmantošanu, bet eh, eh, bi biomasas efektīva izmantošana un resursu atbilstīga izmantošana. Te varētu ņemt vērā gan biomasas dzīves ciklu, gan arī tās tirgus Un eh, pilnīgi noteikti mēs eh, sagatavosim vadlīnijas, eh, kā varētu kaskādē izmantot biomasu. DG Grow komisija ir pasūtījusi pētījumu, un kā varētu izmantot, un jau pagājušajā gadā tika nopublicēts pētījums par to, kā to darīt, kā labāk izmantot biomasu, no koksnes iegūt biomasu. Priekšsēdētā kungs. Zinu, ka neatbildēju uz visiem jautājumiem, bet esmu pierakstījis visus jautājumus un atbildēšu uz tiem rakstiski, jo laika jau vairs nav daudz. Bet pilnīgi noteikti piedēm, es pierakstīju, kā varētu būt šī bioekonomikas stratēģija, kā labāk izmantot mežu un mežsaimniecības datus un tā joprojām. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Proszę Państwa, dziękujemy Panu Komisarzowi. Paldies, komisār. Šķiet, ka komisārs un uh, komisāra palīgi te visu pierakstīja un dienests arī sniegs atbildes un uh, pieprasīja to informāciju savā vārdā un bu, kolēģi Buzeka vārdā. Uh, teikšu dažus vārdus, lai eh, apkopotu šo diskusiju. Eh, jā, mēs domājam par mežiem, eh, domājot par ūdens resursu apsaimniekošanu un klimata pārmaiņu apkarošanu, jo ūdens deficīts ir viens no pamata izaicinājumiem, ar ko saskaramies šodien. Tad mums arī ir koksnes produkti, runājot gan par pārtiku, gan par medicīnu, un tad arī medības Tās arī tiek pieminētas, eh, runājot par mežiem. Dažās eh, valstis pārsniedz eh, savas kvotas. Tātad dalībvalstis apzinās, kur ir problēma vietas un risina šīs problēmas. Eiropā pastāv ļoti plaša daudzveidība, runājot par mežiem. To visu saprotam, tātad vajadzīgi individuāli risinājumi dalībvalstīm ņemot vērā dalību valstu specifiku. Es pieļauju, ka šī nav pēdējā diskusija par šo tēmu. Temats ir ārkārtīgi svarīgs un um, domāju, ka publika sabiedrība mūs atbalstīs visā Eiropas Savienībā. Lieliski, ka visām trim komitejām bija iespēja tikties. Paldies uh, mūsu organizatoriem, paldies sekretariātam. Uh, Uh, paldies komisāram Hoganam un novēlu jums jauku vakaru. Sēde tiek slēgta.